E, komentēs e, Eiropas Savienības rezolūciju par situāciju Baltkrievijā. Paldies Mālstrēms kundzei par šo ārkārtīgi skaidro stāstījumu. Godātie kolēģi, līdz ar to šo jautājumu esam izsmēluši. Balsojums par rezolūcijām notiks pēc tam, kad būsim runājuši vēl par divām tēmām. Pirmā ir situācija Sudānā, situācija Dienvidu Kordofānā un kaujas Zilās Nīlas pavalstīs. Pirmkārt, aicināšu izteikties Tanuku kungu. I don't hear you. Um, South... Neraugoties uz Dienvidzudānas neatkarību, joprojām ir neatrisināts strīds starp ziemeļiem un dienvidiem. Šeit ir galvenās e, trīs tātad Kordofona, Abieja un Zilā Nīls pavalsts. Šajos e, trijās e, vietās ir arī naftas ieguls un arī ūdens resursi un ir ļoti dažādi cilvēki. Šeit ir dažādi noslots, tātad 2000. E, pieci cilvēki atbalsta vienu veidojumu, un ka, katrā ziņā e, ir jādod iespēju šo cilvēkiem, kas tur dzīvo, ir jādod iespēju lemt par savu valstisko piedarīgu, un ka, e, ir jāatrisina arī pretruns starp abām armijām, tātad bruņotā spēku, tautas atbrīvošana kustība, šo divu armiju rezultātā 6000 cilvēki ir pār, pārvietoti, un ir še, tagad Nūbas kalnu reģionā notiek um, bombardēšana, un um, mēs, mūsu grupā ECR grupa nosoda invāziju šajā reģionā. Startautiskais krimināla tiesa ir apsūdzējis arī prezidentu Bašīru un viņa režīmu, un Bašīra kunga režīms um, viņam tiek pieprasīt, lai viņš pārtrauc uz divām nedēļām kardarbību un sāk sarunu ceļu. Attiecīgi ir jāievēro visas normas, kas kas ir mūsu līgumā no 2005. gadā atzīmēts, un eh, es gribētu griezties pie visiem, lai mēs nosodītu visu kopā, visu šo vardarbības, masveidu nogalināšanu, jo, ja ir šie konflikti, tad ir risks, ka starptautiskā sabiedrība labie darbi paliek bez rezultāta. Paldies! Thank you, Mr. Tanok. Paldies. Eh, tā, Nanokungam tālāk Tavareša kungs. Tavares kungs. Ulausu Sudānu deklarēja savu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms nesen laika dienas Sunā ieguva savu neatkarību. Ceļš uz to bija ļoti sāpīgs un saglabājas neskaidrība ar robežu demarkāciju. Eh, tādos reģionos kā Dienvidu Kordofāna, Zilās Nīlas pavalsts un apģēļi saglabājas konflikti, cilvēktiesību pārkāpumi, ko eh, jau Al-Vašīra režīms eh, pieļāva. Un ir jānorāda tas, ka turpinās eh, nemieru un kardarbība eh, starp šīm pavalstīm. Eh, atgādina, ka Dienvidsudāna nesen iegūs savu neatkarību un Tāpat jānorāda, ka zemes cenas ir ļoti zemas, tās maksā santīmus, un tāpēc daudzas uh, Daudz valsts ir izpirkušas eh, šīs valsts resursus, tai nav savas zemes. Valsts iedzīvotāji to nezina, jo valdība, e, kas e, bija iesaistījusies konfliktā ar e, savu ziemeļu kaimiņu, te bija nepieciešami resursi un netiek pievērsta pienācīga uzmanība šai teritorijai un resursiem. Tāpēc ir jādomā par to, kādā veidā mēs Eiropas Savienībā risināsim šos cilvēktiesību jautājumus. Mēs vēlamies reaģēt, reaģēt taču mēs eh, esam bez sistemātiska skatījuma uz eh, šiem notikumiem. Mēs nepievēršam pienācīgu uzmanību šāda veidā neatkarībā. Mēs runājam par valsti, kas ir ļoti trausla, kas ir nesen izveidojušies, un tāpēc mums ir eh, tā jāsargā no alkatīgām un krāpnieciskām darbībām. Mēs apzināmies, ka Eh, šī valsts var eh, palikt bez nākotnes, ka tai net, var netikt dota iespēja pacelt savu galvu, eh, un mums ir jādomā, kā mēs varam palīdzēt šai, šīs valsts izveidēju un atzīmšanai. Paldies, paldies, nākošais runātājs Veržijā. Merci, monsieur le président. Euh, Paldies, priekšsēdētāji. Pašnoteikšanās referendums, kas notika 9. janvārī, varētu eh, viest zinām mieru šajā pasaules reģionā. Tomēr tie, kas šo reģionu pārzina, apzinās, ka tā nebūtu nav. Un tas nevar tikt atrisināts, kamēr robežu jautājums netiks sakārtots. Tas nebūtu nav viegli, ņemot vērā šīs zon, eh, zonas eh, ekonomisko strateģisko nozīmi Visvairāk cieši eh, civiliedzīvotāji, tie ir kļuvuši par upuri bombardēšanai no gaisa. Vēl jau vairāk eh, šeit nevar darboties NVO, kā ziņo Amnesty International. Eh, ieroči tiek piegādāti gan Eh, no Baltkrievijas, gan no Krievijas, gan no Ķīnas, gan arī no Savienotajām valstīm, atkarībā no tā, kurai nometnē tie tiek piegādāti. Cerēsim, ka kaujinieku spēku izvešana, eh, ka vārdi sakos, vārdiem sakos darbi. Paldies, Veržjā kundze, nākošais runātājs Veronika Dekaizer. Paldies, priekšsēdētāji. Šī rezolūcija ir tik tiešām ļoti politiska un tas, kas liepjas aiz pašreizajā konfliktam. E, tie ir jautājumi, kas netika sakārtot 2005. gada vienošanos, vienošanās laikā. Tajā tika sacīts, ka pirms notiek pārējais Dienvidu Sudānas neatkarība, notiek vispārīgās vēlēšanas 2010. gada aprīlī, kad notiek Sudānas dienvidos referendums, kas, kam ir jānotiek 2011. gada janvārī, bet bet pirms tam ir jāatrisina rinda citu problēmu. E, Taiskaitā naftas resursu sadalīšana, e, valsts valūtas jautājums, e, pilsonības jautājums, robežu demarkācija, taču nekas no tā nav atrisināts. Un va, neatkarība un valsts izveidošanās Dienvidu Sudānā notika, taču pārējais eh, palika, eh, palika savā gaitā un savā vaļā. Un eh, bez konsultācijām, kas bija jāveida Brunejā un Dienvidu Kordovānā un Abjējā, kā arī ņemot, e, kā arī citi jautājumi, tam bija jāpalīdz atrisināt šos jautājumus. Armija atrodas šajā reģionā, armija ir grūti kontrolējama, un e, tāpat arī e, armija vēl nav vēl aizvien pilnīgi koherenta. Mēs pieprasījām, lai uh, E, starptautiskā krimināla tiesa veiktu savas darbības, un Albašīrs tiktu saukts tās priekšā. Bet šie jautājumi ir jāatrisina. Paldies, Oļulandes kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Sadursmes starp Sudānas bruņātiem spēkiem un Sudānas tautas atbrīvošanas armiju zilās nīlas pavalsti ir novedis pie 200 tūkstošu cilvēku padzīšanas no mājām. Situācija sarežģīja vēl tas, ka humanās palīdzības aģentūras nevar, nevar strādāt šajā teritorijā, tām ir liekta iespēja tur strādāt. Gribētu atgādināt, ka Sudānas pilsoņu karā no 1983. līdz 2005. gadam Līdz 2,5 miljonu cilvēku, galvenokārt civiliedzīvotāji, zaudēja dzīvības. Daudz no viņiem nomira badā, citi nomira sausuma dēļ. Tā bija milzīga humāna krīze un traģēdija. Šādas traģēdijas atkārtošanās ir jānovērš. Tādēļ es pilnībā atbalstu aicināju, aicinājumu tūdaļ pat uh, ieviest pamieru, atsākt sarunas, lai rastu politisku risinājumu konfliktam. Un ir nepieciešams tūdaļ pat ļaut humānai palīdzībai piekļūt uh, Dienvidu Kordofānas un Zilās Nīlas teritorijām. Paldies! Tagad aicināšu izteikties Predes kungu. Paldies, priekšsēdētāji! Visiem ir skaidrs, ka ļoti reti, kad saņemam labas ziņas no Sudānas puses. Tādēļ mums atkal un atkal ir jāizsaka savs viedoklis par situāciju šajā valstī. Pirms vairākām nedēļām tika pasludināta Dienvidu Sudānas neatkarība. Taču to aizēnoja vardarbīgi notikumi Dienvidu Kordofānā jūnijā jau bija ļoti vardarbīgas sadursmes. Tūlīt pēc tam, kad tika parakstīta vienošanās par apģējas reģionu, Dienvidu Kordofānā un Zilās Nīlas pavalstī atkal sākās jauni nemieri un jaunas sadursmes. Situācija izskatās tāda, it kā tiktu spērts viens solis uz priekšu, divi soļi atpakaļ visas varas iestādes šajā reģionā ir mūsu acīs zaudējuši savu ticamību. Gribētu aicināt, vi pievienoties visiem tiem kolēģiem, kas aicina uh, apsūdzēt un tiesāt starptautiskajā krimināla tiesā prezidentu Albašīru. Uh, Domāju, ka par pamatu ir jāņem Adisa Bēbas vienošanās, kas tika parakstīta jūnijā. Militārs risinājums šajā gadījumā nedara. Bija ļoti pārsteigts uzzinot, ka Sudānas parlaments izvēlējās militāru pieeja situācijas noregulējumam. Tas ir tieši tas, no kā būtu vajadzējis izvairīties. Paldies! Tagad došu vārdu Esajas kundzei, kas runās Tautas partijas grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Godātā komisārs kundze! saskaņā ar dažādu organizāciju informāciju tūkstošiem cilvēku ir aizbēguši no krīzes skartajiem reģioniem uz kaimiņu valstīm. Šobrīd notiek smagas kaujas starp Sudānas bruņotajiem spēkiem un Sudānas tautas atbrīvošanas kustību. Etiopija līdz šim ir uzņēmusi apmēram 20 tūkstošu bēgļu, kas ir bēguši no krīzes un bada piemeklētiem teritorijām. ANO struktūras aicina pārtraukt bombardēšanu. ANO augustā publicēja pārskatu par situāciju šajā valstī. Un tajā ir teikts, ka šie te gaisa uzlidojumi ir uzskatāmi par cilvēktiesību pārkāpumiem un noziegumiem, un kā tāda arī tie jāuztver. Valdībai ir jāatrisina šī situācija. Ir nepieciešams arī tālāk izmeklēt šo situāciju. Paldies, Gomes Skons no sociālistu grupas. Šī parlamenta vārdā 2010. gadā es apmeklēju Kartumu vēlēšanas, vēroju, pirms tam es arī biju Džubā un vēroju referendumu. Taču jāsaka, man nepārsteidz vārdarbības eskalācija Dienvidu Kordofānā un Zilās Nīlas pavalstī. Starptautiskā sabiedrība ASV, Āfrikas Savienība, Eiropas Savienība ir pievēršuši acis uz Almāra Albašīra noziegumiem, kuros to apvaino starptautiskā krimināla tiesa. Mēs eh, ne, neesam vēl viņu nodevuši šīs tiesas rīcībā, un tādēļ mums ir jāuzņemas daļa atbildības par šiem drausmīgiem cilvēktiesību pārkāpumiem un briesmīgo situāciju, par kādu ziņo cilvēktiesību aģentūras. Uh, Eiropas parlamenta rezolūcija uh, lielā mērā ir atbalstāma, taču jāsaka, ka mani māc šaubas par to, vai mēs varēsim jau kādu būtisku progresu sagaidīt konflikta risinājumā, kā teica Keizers Kunds, tas ir politisks konflikts starp Sudānas ziemeļiem un dienvidiem. vidutāji ir nožēlojami. Manuprāt, Tabum Beki ir viens no tiem, un ar šādiem vidutājiem nekur tālu netiksim. Paldies. Paškas kungs. Slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Paldies. Priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Tad mēs šeit jau runājam kādu laiku par Alba Šīras kunga rīcību, un mums nav nekādas ilūzijas par to, ka varētu iedibināt mieru šajās divās valstīs. Šeit ir jautājums gan par robežu, gan par valsts statusu. Kāds status ir Dienvidkordofānai un abiejas teritorijai par šiem jautājumiem noris karsti strīdi, un Pēdējie notikumi Dienvidu Kordovānā un arī Abjejā norāda, ka mēs e, tiešām spēlējamies ar uguni un arī prezidents Omārs Salbašīrs e, nav uzticams notiek e, masveida nogalināšana, āresti pret cilvēkiem, kas nav lojāli režīmam tiek vērstas eh, represijas pret cilvēkiem, kas simpatizē atbrīvošanas kustībai, tāpēc kopā ar citām organizācijām mums ir jāizdara diplomātisks spiediens un jāizdara tā, lai prezidents Albašīrs arī ievērotu savus eh, taisnīgumu principus un eh, lai cilvēks Sudānā varētu dzīvot mierā. Tālāk, Obermaier kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji septembra sākuma Sudānas valdība e, ir deklarējusi zilē Nīlas pavalstī ārkārtas situāciju. Notiek cīņas starp e, divām armijām, starp Sudānas brunētiem spēkiem un tautas atbrīvošanas kustības ziemeļu spēkiem. Notiek uh, Eh, kaujas, kurā ir iesaistījušās plašas iedzīvotāju masas arī apkārt galvaspilsētā, ir ļoti svarīgi iesaistīt arī Āfrikas Savienību. Āfrikas Savienībā ir jāstrādā kopā ar eh, citām starptautiskām iestādēm, arī ar starptautisko kriminālu tiesu, jo tik ļoti daudz cilvēku Sudānā ir palikuši nesodīti. Eh, šie cilvēki ir iesaistījušies konfliktā. Šeit gribētu runāt arī par Omāru Albašīru kungu. Uh, Noteikti viņš ir jātiesā eh, par, par noziegumiem pret atsevišķiem cilvēkiem. Eh, šajā reģionā mums gan ir vecs, gan jaunas, arī neveiksmīgas valsts, eh, un viņu tālākā, tālākas liktenes atkarīgs ir no mūsu attieksmes. Kelī kungs tālāk. Paldies. Es tikos ar Donatelu Riveru krīzes rēģēšanas pārstāvi. Mēs runājam par to, ka starptautiskā kopiena un īpaši ANO drošības padome eh, varētu iesaistīties situācijas risināšanā, ka nedrīkst būt pasīviem. 9. jūlijā Dienvidu Sudāna eh, tika deklarēta jauna valsts, bet ļoti bieži, bet, un arī šajā gadījumā miers pēc tam neiestājās. 21. gadā jau kāds cilvēks teica, ka pierobežas e, vienmēr ir ļoti e, tādas nestabilas teritorijas. Dienvidu Kordofānā ir 80% Sudāns e, pamatiedzīvotāji. Tas nozīmē, ka likmes ir ļoti augsts un jebkurā gadījumā mums jācenšas nodrošināt šeit mieru. Uh, jāpārtrauc bombardēšana, lai cilvēki varētu ķerties pie normālas dzīves un turpināt to. Eh, paldies, eh, tālāk Zerišina kundze. W kontekście tej rezolucji szczególnie. Paldies, priekšsēdētāji. Šīs rezolūcijas kontekstā ir divi svarīgi aspekti. Ir jānodrošina eh, civiliedzīvotāju aizsardzība un bombardēšanas ietekmē tūkstošiem cilvēku pamet savas dzīves vietas. Viņi dzīvo briesmīgos apstākļos, viņiem nav piekļuvis pārtikai. Tas ir noziegums pret eh, cilvēci, kas ir jāaptur. Dienvidu Kordovānā ir steidzami nepieciešama humanā palīdzība. No valstīm, no NVO ir jāveido dialogs ar Sudānas varas iestādēm, lai varētu nogādāt palīdzību un pārtiku. 200 tūkstoši cilvēku, no kuriem 70 tūkstoši sievietes un bērnu, viņiem ir nepieciešama palīdzība. Tāpat arī ir jānodrošina neatkarīgo novērotāju klātbūtne un cilvēktiesību ievērošana. Paldies, nākošais runātājs. Dēsa kungs. Mēs Jau vairākus gadus šeit parlamentā runājam par situāciju Sudānas dienvidos, kur ir ievērojams kristīgo iedzīvotāju daudzums. Un tas, ko iedzīvotāji ir cietuši šo gadu laikā, ir kaut kas neticams. Prezidents Alba Šīrs uz vietas ir izveidojis kaut ko genocīdam līdzīgu. Dāves eh, gadījumi, vardarbības izvarošanu eh, gadījumi bija ierasta lieta. Un Turcijas eh, premjerministrs Erdogans norādīja, ka atšķirīgi no Gazas joslas Sudānas dienvidos nenotiek cilvēktiesību pārkāpumi. Eiropas. Eh, es nezinu, kā to viņš varēja pieļaut. Gribu sacīt, ka Eiropas parlamentam ir jāizstāv Dienvidu Sudānas reģionu iedzīvotāji. Paldies. Nākošais runātājs Geringa Rodenberga. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu izteikt dziļas bāžas par uh, vardarbību un cīņām Dienvidu Kordofānā un Zilās Nīlas pārvalstī, kas ir uzsākušās septembrī, kurā piedalās SAF un Tautas atbrīvošanas kustība. Šīs sadursmes ir ārkārtīgi nežēlīgas. Rezultāts ir, ka ir zudušas ļoti daudz nevainīgu cilvēku dzīvības un daudz cilvēku devušies bēgļu gaitās. Uh, vardarbība izplatās, ir nepieciešams tūdaļ pat sniegt humāno palīdzību tiem, kas cieš no tās. Ir nepieciešams pēc iespējas drīzāk atsākt sarunas starp karojošām pusēm, lai iestātos miers un stabilitāte. Politisks noregulējums ir vitāli nepieciešams un svarīgs šai valstī, tādēļ mums jāuzstājas to. Es kā šī parlamenta deputāta gribu aicināt abas karojošās puses pārtraukt vardarbību. Uh, ir nepieciešams, lai spiedienu izdarītu visa starptautiskā sabiedrība. Mums ir nepieciešams veikt pasākumus, lai nodrošinātu drošību visiem Sudānas pilsoņiem. Paldies, Kretu kundze, nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāris kundze. Diemžēl 9. jūnijā piedzimusī valsts dienvidu Sudāna nenozīmē to, ka sākās jauna miera lapuse šīs valsts vēsturē. Vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēki ir zaudējuši dzīvību vai mājas vardarbības dēļ. Dienvidu Kordofānā un Zilās Nīles pavalstī notiekošais ir traģisks. 15. augustā ANO augstā komisāra ziņojumā ir parādīts, ka kartums militārie spēki ir pārkāpuši visas starptautiskās konvencijas un uh, absolūti neievēroja ANO personāla statusu. Viņi kļuva par vardarbības upuriem. Šādi pārkāpumi nedrīkst palikt nesodīti, ja tiek pārkāptas starptautiskās tiesības. Visus šos eh, pārkāpumus var uzskatīt par kara noziegumiem, noziegumiem pret cilvēks. Domāju, pirmā prioritāte ir pārtraukt kara darbību un otrkārt sniegt tik ļoti nepieciešamo palīdzību civiliedzīvotājiem. Ir eh, noteikti jāievēro līgums, kuru pirms dažām dienām palīdzēja panākt Dienvidāfrikas prezidents. Ja starptautiskā sabiedrība iesaistīsies, tas jau ir pirmais solis uz noregulējumu. Paldies! Uh, un vēl pēdējais runātājs tiek aicināts. Paldies, priekšsēdētāji! Šī konflikta gaitā mēs redzam valdības spēku agresiju un uzbrukumus Dienvidu Sudānai. Mums ir jāvērš lielākā uzmanība uz, pil, uz civilās sabiedrības traģisko situāciju. Viņiem nav pieeja ne pārtikai, ne ūdenim. Situācija sāsina un pasliktina vēl tas, ka organizācijas, kas vēl sniegt palīdzību, nevar piekļūt šiem te grūtajiem sarežģītiem reģioniem. Valstī esošās pārtiks rezerves drīz izsīks un starptautiskai sabiedrībai tūdaļ pat enerģiski jārīkojas uzlabojas. Pilsoniskā sabiedrība nespēja pati sev pasargāt no gaisa uzbrukumiem. Tie cilvēki, kas ir atbildīgi par konflikta eskalāciju, ir jāsauc pie atbildības. Mums vajadzētu uh, stiprināt palīdzību un arī palīdzēt šo konfliktu atrisināt. Paldies! Nākamais runātājs Repokungs. Maailman nuorimman valtion Etelä-Sudanin itsenäistyminen Sudanista ei ole tuonut... Paldies, priekšsēdētāji! Dienvidsudāna ir pasaules jaunākā valsts. Tās neatkarība, diemžēl, nav novedusi pie miera un drošības reģionā. Mēs redzam, ka tiek izmantots kainieku mīns, tiek bombardēti iedzīvotāji. Prezidents Alabašī nevēlas mierīgu atrisinājumu dažādiem problemātiskiem jautājumiem. Cilvēktiesību aizsardzība ir visu valstu pienākums pat bruņot konfliktu laikā. Eiropas ārējās diena, ārējās darbības dienas tam jādara viss, kas ir tā spēkos, lai tiktu pasludināts pamiers un lai būtu sistēmisks un mierīgs risinājums šai situācijai. Un pēdējais runātājs eh, brīvajā mikrofonā Kutaškungs. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jau viegli ir paredzēt, Dienvidsudānas neatkarības pasludināšana neradīja politiski stabilu situāciju. Gluži otrādi izraisījās dažādi pilsoniski konflikti, kas satricināja mieru, radušies jauni izaicinājumi, kas var radīt domino efektu Āfrikas kontinentā. Reģionālā spriedze ir liela Āfrikas Savienības loma līdz ar to ir ļoti grūti pildām krīzes pārvaldīšanā. Es domāju, ka šobrīd svarīgākais ir izsnāt humāno situāciju. Bruņotais konflikts padara situāciju ļoti sarežģītu. Mēs nevaram piegādāt pārtiku iedzīvotājiem. Ano, ir it kā ar sasaistītām rokām, jo humanās organizācijas nespēja piekļūt krīzes kartiem reģioniem, karojošās puses to traucē. Mums būtu jāpieprasa, lai tūdaļ pat šī piekļuva tiktu piedāvāta un lai samazinātos civiliedzīvotāju, bojoši gājušo civiliedzīvotāju skaits. Pirms došu vārdu komisārei, Poseltkungs ir pacēlis zilo karti, lūdzu. Vai pēdējais runātājs atbildēs uz Poseltkungu jautājumu? Jā, man ir jautājums Kutas kungam, vai jūs uzskatāt, ka ir gudri uzskatīt Dienvidu Sudānu par jau tagad izgāzušos valsti un pat neapsvērt iespējas sniegt tai palīdzību? Ir Kutas. Kutas kungs, lūdzu, jums vārds atbildē. Paldies, Pasaut kungs, par jautājumu. Nē, es tā neuzskatu un tā arī neteicu savā runā. Es nedomāju, ka tādu secinājumu varētu izdarīt no manas runas. Es esmu par to, lai Dienvidsudānai dot visas iespējas izveidoties. Komisārs kundze, vai mēs dosim iespēju Dienvidsudānai? Jā, priekšsēdētāji noteikti es ceru, ka mēs tā varam rīkoties. Godāmie deputāti, paldies, ka cēlāt šo jautājumu uz darba kārtībā, tīpaši izceļot situāciju Ziemeļkordofānā un uh, Zilās Nīlas, Dienvidkordofānā un Zilās Nīlas valstī. Lai gan vispār debata bija par Sudānu, mums ir visiem spēkiem jārāda, ka mm, kaujas bez iemesla ir nepieņemams. Valdība rīkojas izšķirīgi. 15 tūkstoši civiliedzīvotāji ir pametuši savus mājas vietas Zilās Nīlas valstī un 2000, 200 tūkstoši ir cietuši dēļ situācijas Kordofāna. Ir nepieciešams arī sniegt palīdzību cietušajiem. Komisāra Džerdžieva pirms divām nedēļām, kas bija šajā reģionā, sniedz paziņojumu par iespējamo humāno palīdzību Dienvidu Kordofānam. Eh, tas pats arī tagad attiec arī uz zilās eh, Nīlas eh, pavalsti. Neraugoties uz visu šeit dzirdēto, tomēr šeit ir arī sniegta humanā palīdzība, ir sniegts pamata atbalsts un Eiropas Savienība sniegus savu lielo ieguldījumu. Humanais budžets Sudānai un Dienvidu Sudānai ir 100 miljonu eiro. Uh, un vēl papildu 40 miljoni ir piešķirti no ārkārtas rezervēm. Šis eh, stiprinājums palīdzēs uzturēt humanās palīdzības sūtījumus abās Sudānās, eh, ieskaitot arī Dienvidu, Kordofānu un Zilās Nīļas palas cilvēktiesību pārkāpumi nepārtraukt notiek. Mēs saņemam informāciju par um, e, bombardēšanu, ka e, Sudāns bruņoties spēki bombardē civilu objektus, ir arī notiek arī etniskā tīrīšana, cilvēku izraidīšana. Šī informācija ir ļoti uh, ir um, ļoti satraucoši, tiek nepārtraukti bojāti, bombardēti mājokļi, un uh, spēks tiek izmantots neproporcionāli, un šeit netiek šķiroti civilie no militāriem mērķiem ļoti daudzos gadījumos, uzbrukumi tiek vērts pret cilvēkiem dēļ etniskās piedarības. Mēs esam um, centušies iesaistīties šajā situācijā ar paziņojumiem, ar deklarāciju par uh, vardarbības pārtraukšanu, mēs esam aicinājuši abas divas puses, mieru ceļā atrisināt šo jautājumu arī īpašais pārstāvis aicina e, visus iesaistītos risināt e, mierīgā ceļā. Mēs esam iesaistījuši arī Āfrikas Savienību, arī ASV un ANO. Mēs gribam, lai visi būtu vienādi. E, mēs gribam arī, lai tiktu starpniecības projekts apstiprināts. Mums ir nepieciešama arī stabilitātes zona starp Dienvidu Sudānu un Sudānu. Tas viss ir nepieciešams, lai nodrošinātu labas attiecības starp abām valsts daļām. Bet nestabilitāte, ne drošība nevar panākt, tie netiek respektētas cilvēktiesības un demokrātija. Paldies. Paldies, komisārē. Mūsu debata par Sudānu ir pabeigta, un mēs balsosim pēc tam, kad mēs būsim izrunājuši mūsu pēdējo darba kārtības punktu. Tas ir jautājums par Eritreju. Un it